Un šeit jūsu ziņojumā ir ļoti daudz lietarīgu priekšlikumu, pie kuriem komisija ir gatava strādāt. Paldies, komisāra kungs! Līdz ar to beidzam debats par šo jautājumu. Paldies Ferēras kungam par ziņojumu. Balsojums rīt pusdienlaikā. Tagad pērējam pie pēdējā punkta darba kārtībā. Ziņojums no Tea Korusus kundzes par nabadzības mazināšanu un darba vietu radīšanu jaunatīstības valstīs. Tagad došu vārdu referentei uz četrām minūtēm. Mrs. Theocarus, you have the floor. Το Πρόεδρε, είναι παραδεχτό πως η Αφρική κυρίως, αλλά και πολλές άλλες περιοχές του πλανήτη. Āfrika un citi zemeslodes reģioni cieši no nabadzības, no demokrātijas deficīta. Un tāpēc ir nepieciešams runāt par atbalstu. Ziņojumā piedalījās dažādas politiskās grupas, mēs apspriedāmies ar tām, un mēs nonācām pie secinājuma, ka ir nepieciešams atbalstīt cīņu pret nabadzību. Eiropas Savienība ir jāpalīdz tiem cilvēkiem, kas tieši no nabadzības bieži eh, runājot par jaunatīstības valstīm, mēs viņam neticam, mums pietrūkst paļāvības. Un tagad mēs domājam, ka trešās valsts attīstība, jaunatīstības valsts attīstība varētu arī liet noderēt Eiropas Savienībai, piemēram, līdz ar darba vietu radīšanu Eh, kas palīdzētu cīnīties pret nelegālo imigrāciju, kas varētu mazināt attiecīgo nestabilitāti jaunatīstības valstīs, bet ir svarīgi runāt par attīstības pamatnosacījumiem. Eh, mērķis ir veicināt demokrātiju, veicināt attīstību, veicināt demokrātisko institūciju radīšanu, lai sabiedrība funkcionētu demokrātiski, lai stāvētu būtu cilvēktiesības, bērnu tiesības un lai būtu, lai darbotos arī pilsoniskā sabiedrība Mums jāņem vērā visi šie faktori. Mēs jau runājam par izglītības uzlabošanu, par to, ka jādod ir izvēles brīvība lai varētu izvēlēties arī zinātnieku un pētnieku vietu, kur uzturēties, kur strādāt. Un par slimībām runājot šeit arī ir eh, tāds elements, kas turpina šo aborto loku ar nabadzību, mm, tad slimības. Un mums ir jācīnās visiem kopā pret visiem šiem faktoriem, lai attīstība tiktu nodrošināta, lai arī attiecīgais parāds mums no jaunatīstības valstu puses būtu mazināt. Mums ir dažādas konvencijas, starptautiskā konvencija cīņā pret nabadzību Un izmantojot šo un citus instrumentus, mums vajadzētu nonākt pie kopīgiem kompromisiem, kā palīdzēt cīnīties pret nabadzību. Un tāpēc arī grozījumi. Grozījumi ir nepieciešami mums visiem kopā jāpieno spēku, lai cīnītos pret nabadzību. And, uh, and the... Un tālāk brīvais mikrofons, vairāk runātāji. Pirmais būs vārds Bazēskūkungam. Eh, kundzei. Jā, paldies, priekšsādātāji, godātājs komisārs implicit la creșterea prețurilor la alimente. Līdz ar esošo ekonomisko krīzi, kuras rezultātā ir pieaugušas pārtiks cenas un arī kurināmā cenas, kurināmā cenas miljoniem cilvēku grims nabadzībā, un tā ir milzīga problēma jaunatīstības valstīm. Un pat, ja ņemot vērā, ka Eiropas Savienība ir lielākā devēja valsts, tomēr cīņu jaunatības valstīs pret nabadzību nav pietiekama efektīva. Mums ir jāizmanto novatorisks finansējums lai mēs varētu palīdzēt apkarot nabadzību šais, zemē, šais zemēs. Mēs ceram, ka nesenais samits palīdzēs arī izstrādāt mehānismus, kas palīdzēs vēl vairāk pastiprināt cīņu pret uh, nabadzību. Eiropas Savienība atbalsta uh, attīstību, un manā valstī aprīlī Mēs palīdzējām Moldāvijai nosūtot vairāk simts tūkstoši eiro. Paldies. Es tomēr gribēju norādīties. Parasti ir tā, ka es nedodu iespēju jums vēlreiz uzstāties, jo piedalījāties citā brīvā mikrofonā, bet tā, ka šokar man ir labs, es jums esmu ļoti dāsns, tad jums tomēr došu vārdu. Jā, nu paldies. Tiešām jums par šo dāsnumu. Un uh, es saprotu, ka man saīsinās <laughs> mana minūte, bet tā tad jā, lauksaimniecība. Mēs redzam, ka tas spēlē būtisku lomu, lai samazinātu nabadzību. Īpaši nodrošinot pārtiku produktu, un tas ir būtiskākā loma, ko var tiešām darīt. Un tāpēc, lai lauksaimniecība attīstītu, mums tomēr jāsaprot, ka tas arī nozīmē, ka jānodrošināt tiecīgas un atbilstošas lauksaimniecības produktu cenas. Tas ir viens no pamatnosacījumiem, lai arī nodrošinātu funkcionējošu lauksaimniecību attīstības valstīs. Tam pamatā ir svarīgi tomēr arī panākt funkcionējušu politisko sistēmu un korupcijas izskaušanu. Tātad tie ir lielie mēģi sagatavot, eh, izskaust nabadzību, veicināt darbību un arī produktu, kāpināt produktu efektivitāti. Bet mēs redzam, ka uh, Eiropā mums starbojas, protams, eksporta subsīdijas, un tās mēs nedrīkstam tik vienkārši atcelt citu mērķu dēļ. Tas nebūtu pareizi. Mikulāšai kungs tālāk. Jā, paldies, godātais komisāri, godātais priekšsēdētāji. Demokrātiskās iestādes ir atbildīgas un iesaistās cilvēku dzīvēs un arī attīstības valstu politikā. Un tāpēc, diemžēl, jāsaka nožēl, ka attīstības palīdzību, ko Eiropas Savienības sniedz šiem valstīm, diemžēl nespēja nodrošināt arī e, pat ne 20% no kopējām um, ziedojumiem, kopējiem budžetam, kas tiek veltīts veselības aprūpēji. Es uzskatu, ka tieši veselības aprūpe kalpo kā pamats arī tālākai attīstības palīdzības programmām. Un mēs nedrīkstam runāt par vienkārši eh, izmaksu samazināšanu īpaši šajos divās nozīmīgajās jomās. Tāpēc uzskatu, ka arī komisija ir aktīvāk jāstrādā, lai nodrošinātu veselības aprūpi un izglītības iespējas. Paldies! Ferēra kungs! Jā, paldies priekšsēdētāji! Nabadzības samazināšana un darbvietu radīšana attīstības valstīs pieprasa, lai mēs tiešām sadarbotos un nodrošinātu sadarbību, sniedzot palīdzību. Vienlaikus mēs arī dotu iespēju šīm valstīm nostāties savam kājām un kļūt neatkarīgām, autonomām. Lūk, ja šos augstos mērķus mēs spējam sasniegt, Tas ir pats svarīgākais students. Diemžēl, ja mums tas neizdod, tad situācija sāp pasliktinās. Mums jānodrošina brīva izglītība, brīva veselības aprūpa un efektīva lauksaimniecības sistēma šajās valstīs. Savādāk mums neizdosies samazināt nabadzību šajās valstīs. Mums ir jāizrod tādi veidi, kas tiešām spēj lauksaimniecību attīstīt nopietni, jo bez lauksaimniecības mums neizdosies arī nodrošināt ilgspējīgu attīstību šajās valstīs. Līdšanējā situācija, diemžēl, ir zināma. Šīs valstis arvien mokās milzīgos parādos un nespēja arī atrisināt savus iekšējos konfliktus. Un no tā būtu jātiek vaļā. Komisār, tāds vārds jums. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Atkal Georgievas kundzes vietā. Uh, Es gribētu pateikties referents kundzei par šo komplicēto un arī līdzsvaroto ziņojumu, jo šis ziņojuma temats ir liela aktualitāte, par ko tiek spriests daudz, un mēs runājām par starptautisko sadarbību, darbvietu radīšanu, nabadzības mazināšanu. Eh, tas ir ļoti aktuāls uzdevums, tīpaši uz finanšu un ekonomiskās krīzes fona, ņemot vērā arī eh, izēvielas atdārdzināšanos, arī naftas cenu kāpšanu. Un par to jūs arī teicāt, visas šīs lietas. Eh, tad, tā, par tām ir jārunā. Šeit vēl šī fona arī spekulācijas, finanšu darījuma, spekulācijas ar izēvielām. Un šorīt no rīta Briselē mums bija diskusija ar kolēģiem par šo jautājumu. Un, jo šo, šonadēļ mēs mm, runāsim par atvasināto instrumentu regulu. Mums ir jādara viss, lai mazinātu eh, spekulācijas. Es personīgi uzskatu, ka tas nav pieņemams spekulēt ar izēvielām, tīpaši tādās valstīs, kur lauksaimniecības um, produktiem ir, ir milzīga nozīme un kur autonomijas iespējas ir ļoti minimāls. Uh, te mums ir nepieciešams cīnīties efektīvi, lai apkarotu um, nabadzību. Mums ir jāizvairās no krīze sociālā uh, ziņā 2009. Uh, gada uh, aprīlī komisija bija <clears throat> publicējusi paziņojumu, nākus klājā ar iniciatīvu par darbvietu radīšanu sociālo aizsardzību pašām neaizsargātajām cilvēku kategorijām. Mēs uzskatām, ka mums ir jārīkojas arī ilgtermiņa skatījumā. Uh, Un tas atbilst arī tam, ko jūs šeit teicāt. Eiropas ministri ir apņēmušies attiecīgi dot savu ieguldījumu, un komisija šodien par to runāja, un mums būs arī samits, mēs tiksimies Ņujorkā. Bet um, šeit jautājums ir par sociālo aizsardzību, šeit ir padoms um, secinājumi jāpiemien, par kuru jūs arī runājat, ka mums ir nepieciešams uh, tiekties pēc um, tūkstošgadus mērķu īstenošanas. Un referents kundze ir atzīmējusi arī attiecīgās jaunatīstības valsts, kas ir uh, pašas neaizsargātākā šajā ziņā. Mēs esam uzņēmušies atbildību, mēs vadām šo diskusiju, mēs e, esam ieviesuši mūsu mehānismu un šajā sistēmā devēja valstis ir apņēmušās veikt noteiktus sociālos uzdevumus, aizsargāt pašu soci sociāli neaizsargātās lietas. Šeit ir pareizi atzīmēta arī lauksaimnieciskās ražošanas kapacitāte. Tas viss, lai atbalstītu noteiktu valstu autonomiju. Šeit es runāju par reģionālo attīstību, par jaunatīstības valstīm. Mums ir pienākums atbalstīt šo valstu attīstību. Kundze, jūsu ziņojumā ir pasvītrota arī apvienoto nāciju programmu nodarbinātības jautājumā. Mēs atbalstam ANO institīvu un mēs pilnībā piekrītam jums, Toika Ruskundze, par to, ka ir nepieciešams izstrādāt Eiropas programmu, lai nodrošinātu sociālo aizsardzību. Komisija strādā šo kopīgo vīziju 2010. gadā. Mēs gribam nākt klajā ar savu paziņojumu, kur mēs precizēsim sociālās aizsardzības jomu. Mēs meklēsim novatības risinājums un ekonomiskā sociālās. Nodarbinātības sociālo lietu komiteja ir jau piedāvājusi savus risinājumus savā atzinumā. Mēs runājam par dzimumu līdztiecību, un šeit 14. jūnijā padome ir uh, pieņēmusi secinājumus par dzimumu līdztiesību, un tas ir, šis ir pierināts mūsu plānam, kā sasniegt tūkstošgadus mērķus. Well, thank you very much, Commissioner. Thank Paldies, komisār kungs. Paldies, Vēdēkros kundzei. Un paldies visiem kolēģiem. Paldies visiem darbiniekiem, paldies tulkiem. Šis dienas sēde ir izskanējusi un atsāksim darbu rīt 9.